valsts ir jāpauž skaidra, skaidrs vēstījums, jo optimisms ir ļoti tālu šai brīdī. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Ar to mūsu debates beidzas, mūsu īsās debates par uh, plūdiem Eiropā šī gada laikā. Nākamais darba kārtības punkts ir padomas un komisijas paziņojumi. Desmitā gada diena ANO drošības padomas rezolūcija numur 1325 par sievietēm mieru un drošību. Sirsnīgi sveicu sēdē padomas un komisijas pārstāvjus un sākam ar padomas pārstāvi Lūdzu Olivieru Šastelu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godējumi deputāti. Man ir tas gods uzstāties šajās debatēs. Eh, Katrīnas Ārštonas mūsu augstās pārstāvs vārdā. Vispirms priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par tā nepārtraukto interesētību sieviešu miera un drošības jomā. Un atgādināt to, ko jūs jau ļoti labi zināt, ka parlaments bija pirmā institūcija tikai vienu mēnesi pēc eh, rezolūcijas 1325 pieņemšanas eh, aicināt veidot rezolūciju šajā institūcijā. Un Desmit gadus vēlāk mēs varam vērot, kāds progress ir panākts. Mums ir startautisks ietvars, kas ir krietni vien stiprināts 2009. pēc rezolūcijas 1, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 9 pieņemšanas. Apvienoto rezolūciju, rezolūcija pār vardarbību pret sievietēm bruņotos konfliktos bija ļoti nozīmīgs etaps šajā jomā. Papildus tam ir vairāk nekā 20 nacionālo darbības plānu. Šajā ziņā Tajā pašā laikā jānorāda tas, ka situācija vēl aizvien paliek sarežģīta, un realitāte ir tāda, ka Sieviešu aizsardzība konflikta situācijās, kā arī viņu dalība mieru uzturēšanas un rekonstrukcijas procesos e, ir zem e, sagaidāmā iesaistīšanas e, līmeņa. Vardarbība pret sievietēm un meine, meitenēm konflikta zonās ir tīpaši seksuālā vardarbība. Turpina graut neskaidāmas dzīves un tas notiek ļoti daudzos gadījumos pilnīgā nesodāmībā. Eiropas Savienība ir apņēmusies Eh, lai saistībā ar rezolūciju 1325 un citām rezolūcijām veikt noteikts pasākums. Šobrīd Eiropas Savienībā mums ir stabila Eiropas Savienības eh, politika attiecībā pret sievietēm mieru un drošību, eh, saistībā ar humano krīžu risināšanu, mieru uzturēšanu. Es gribētu šeit nosaukt vairākus konkrētus realizācijas piemērus. Viena no darbībām ir apmaiņa ar labām praksēm, Eh, un šajā sakarā eh, dalībvalstu un Eiropas Savienības eksperti piedalās regulāri taksforce pasākumos, kā arī eh, desmit dalībvalstis ir izveidojis nacionālos darbības plānus un vairākas citas valstis tos veido. Eiropas Savienībai ir vesela rinda programma, kas ņem vērā sieviešu un meiteņu vajadzības konfliktu un pēc konfliktu situācijās tādas kā medicīnisko eh, pakalpojumu finansēšana seksuālo svardarbības upuriem. Desmit gadu gaitā šī programma ir finansējusi pro, eh, projektu 67 valstīs vairāk nekā 300 eh, miljonu eiro apmērā. Eiropas Savienība ir sākusi izmantot sistēmu, kur dod iespēju veikt pēc darbu šajās sadarbības programmās, eh, kas ir veltīts attīstībai. Eiropas Savienībai ir padomnieki un kontaktpunkti eh, dzimumu jautājumiem, kā arī kontaktpunkti dzimumu jautājumos vairāk nekā 80 Eiropas Savienības delegācijās. Šobrīd mēs eh, strādājam pie ziņojuma, kas Eh, eh, skatīs eh, šos jautājumus kopējās un ārpolitikas, drošības un ārpolitikas ietvaros. Tāpat arī ir vairāk jādomā par sieviešu piesaistīšanu miera uzturēšanas un drošības jomā. 2011. gadā mēs esam paredzējuši konkrētus projektus, lai stiprinātu sieviešu sadarbības tīklus eh, krīžu skartajās zemēs ar budžetu, kas tiek lēsts uz miljonu eiro. Vairākas delegācijas ir organizējušas atvērto durvju dienas, lai atzīmētu šo desmito gada dienu rezolūcijai 1325 un lai varētu tikties ar vietējām sieviešu grupām, piemēram, Kosovā, Bosnijā, Hercegovīnā. Bahreinā, Irākā. Oktobrī Eiropas Savienība un Āfrikas Savienība organizēja semināru pilsoniskajai sabiedrībai Adisabebā ar nolūku sagatavot ieteikumus kopīgām darbībām starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību. Un runājot par izmērāmām eh, saistībām, mēs esam paredzējuši līdz gada beigām sagatavot izglītošanas eh, Eh, standārtus sieviešu tiesību, cilvēktiesību, bērntiesību jautājumos dažādās uh, misijās. Un līdz 2013. gadam izveidot vietējās stratēģijas saistībā ar rezolūciju 1325 eh, sadarbībai un attīstībai vismaz 60% konfliktu pēc konfliktu zemēs un zonās, kā arī sagatavot regulārus ziņojumus par Eiropas Savienības veiktajiem pasākumiem, uh, sieviešu drošības un miera jomā, ņemot vērā 17 rādītājus, kas ir pieņemti 2010. jūlijā. Pirmie ziņojumi jau, tiek, eh, jau ir pabeigšanas fāzē. Un desmitās gada dienas uh, rezolūcija 1325 ietvaros tiek eh, organizēts debatas iepriekš. Beļģijas eh, prezidentūra organizēja trīs sanāksmes ministru līmenī, augstākajā līmenī, ekspertu līmenī, Briselē, Ņujorkā un Ženēvā, lai varētu sensibilizēt iedzīvotājus un formulēt ieteikumus, kā arī aicina stiprināt starptautisko uzraudzību rezolūcijai 1325 tīpaši izceļot visus ģenerālsekretāra izveidotos rādītājus. Eiropas Savienība aicina e, īs, ievest praksē šo rādītāju plašu piemērošanu. So. Paldies, ministra kungs! Paldies par izteikšanos padomus vārdā, un tagad lūdzu komisijas viceprezidents Jokins Almuņā. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, paldies um, Bēļģijas prezidentūrai par tās vārdiem šīs temats sakarā, kurus um, komisija atbalsta pilnībā. Tas, ko tikko sacīja komisijas priekšsēdētājs, tam es vēlos pievienot uh, trīs papildus aspektus. Pirmkārt vēlos paziņot, ka pilnībā piekrītu tam, ko sacīja padomas pārstāvis, ir izveidoti e, pasaules līmenī ļoti daudz darbības plāni, kā arī ir izveidots apvienoto nāciju e, pārstāvi posteni sieviešu jautājumos bruņotos konfliktos. Otrkārt, e, jūs, jums gribētu sacīt komisijas vārdā, ka mēs vēlamās eh, vairāk strādāt aizsargājot sievietes un eh, meitenes bruņoto konfliktu zonā, tīpaši runājot par dzimumu vardarbību, kas grauj neskaitāmu eh, iedzīvotāju dzīvību. Eiropas Savienībai ir jārāda piemērs rezolūcijas 1325 un izrietošo rezolūciju piemērošanā. Mums ir jāpievērš uzmanības sieviešu un meiteņu vajadzībām, uh, E, konfliktu, bruņoto konfliktu pēc konfliktu zonās, veidojot programmas, kas finansē taiskaitā medicīnas pakalpojumus tiem, kuri ir cietuši no seksuālas un dzimumbardarbības, veidu, iesaistot pilsonisko sabiedrību, kā arī iesaistot uh, Eh, un stiprinot sieviešu lomu miera un drošības stiprināšanā, kā arī sa sadarboties ar apvienotajām nācijām, izmantojot tos rādītājus, ko ģenerālsekretariāts ir sagatavojis. Eiropas Savienībā ir jāsako eh, un jāveic arī citi pasākumi, piemēram, komisijas vicepriekšsēdētāja un augstā pārstāva Katrīna Aštoni ir iecels pirmo īpašo pārstāvi Eiropas Savienībai Sudānā Rosa, šajos jautājumos Rosalindu Masunu. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Vicepriekšsēdētājs komisijā, paldies par jūsu komentāriem. Un tagad lūdzu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Edīte Bauera. Paldies! ANO drošības padomas rezolūcija, kas tika pieņemta pirms desmit gadiem. Tā ir rezolūcija numurs 1325. Šī rezolūcija bija vēsturisks solis uz priekšu. Diemžēl bijušajā Dienvidslāvijā un citās valstīs bija jāsaskarās ar ļoti nopietnām problēmām. Arī civilizētāji cieta no kara darbības. Un tieši sievietes lielākoties cieš no konfliktiem. Uh, Bruņotie konflikti bieži vien notiek paralēli sieviešu izvarošanai, un nepietiek ar to, ka Ženēvas konvencija pieņem šāda veida genocīda esamību. Un jāpasaka arī, ka arī pēc bruņotiem konfliktiem, pēc kara, uh, persona nevar vienkārši atgriezties pie normālās dzīves, jo rētas jau paliek uz visu mūžu. Ir ļoti svarīgi, kā arī sieviešu jautājumi ir iekļauti ANO eh, drošības padomes rezolūcijas projektos, jo šādā gadījumā mēs varam tiešām runāt par reālu palīdzību upuriem. Ir jābūt ļoti konkrētai rīcībai. Kaut vai šodien tūkstošiem sieviešu tiek izvarotas Un tālāk ir vēl trakāk, jo šis sievietes kļūs par upuriem otro reizi, respektīvi arī ģimenes novēršas no šādām sievietēm. Kongo, piemēram, vairāk nekā 8000 sieviešu tika izvarota, bet mēs zinām, ka uh, arī tagad situācija nav labāka, jo tagad bēgļu nometnēs arī nevar sievietēm nodrošināt drošību. Un vēlos teikt, ka tagad miera uzturēšanas misijās ir arvien vairāk sieviešu arī, un tas ir ļoti svarīgi, jo daudzos gadījumos ir svarīgi, lai tieši sieviete piedalītos mīra uzturēšanas misijā un palīdzētu citām sievietēm. Ir ļoti svarīgi, lai sievietes būtu nevis tikai upuri un pasīvi, bet lai aktīvi iestā, iestātos. Tagad lūdzu sociālistu un demokrātu grupas vārdā ma, uh, Marija Eleni Kopa. Paldies priekšstādātājiem! Mēs šodien atzīmējam desmito gada dienu kopš eh, ANO drošības padomas rezolūcijas numuru 1325 par sievietēm mieru un drošību pieņemšanas. Pieņemšanu. Sievietes un bērni vēl ar vienu ir bruņoto konfliktu upuri, ir tūkstošiem izvarošanas gadījumu kara zonās. Skaidrs, ka sievietes tiek izmantotas eh, kā pazemojuma, pretinieku pazemojuma instruments. Ja šie izvarošanas gadījumi notiek citu acu priekšā, tad uh, ietekme uz sievietēm ir vēl ļaunāk. Viņas tiek izraidītas no viņu kopienām un bieži vien arī nogalnāts. Es domāju, ka mums ir jāpieliek punkts šiem apkaunojošiem gadījumiem kāra apstākļos. Mums ir jānodrošina tas, ka iesaistītās personas tiek eh, stingri sodītas. Un tam ir jābūt ļoti skaidram vēstījumam. Startautiskai sabiedrībai ir skaidri jāpauž savu nostāju. ANO padomas rezolūcijas 1325 eh, saistībā ir skaidrs, ka mums jābūt līdzvērtīgiem partneriem. Sievietēm ir jānodrošina iespēja vērsties startautiskajās tiesās un jāparedz arī iespēja viņām rebeltēties. Sieviešu aizsardzība ir svarīgi. Ir svarīgs pasākums, ja mēs gribam eh, nodrošināt, lai sievietes netiktu izmantotas eh, kā kara instruments. Paldies! Gonze Norika Nikolai no ALDE grupas liberāļu demokrātu grupas, man šķiet, viņa nav klāta, saka priekšstādātājs, tagad zaļo grupas. Vārdā Barbara Lohbiller kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Pieprasot konfliktu un krīžu situācijās sieviešu un dzimumu līdztiesību, mēs varam teikt, ka panākam ļoti svarīgu risinājumu. Pirms desmit gadiem tika pieņemta šī ANO drošības padomas rezolūcija par sievietēm mieru un drošību, un šeit tiek runāts par to, ka sievietēm arī ir teikšana drošības un miera politikā. Šeit 2005. gada Kofi Anāns pieprasīja, lai tiktu izveidoti nacionālie plāni par rezolūcijas 1325 ieviešanu. Tagad mums ir informācija, ka tikai 20 valstis To izdarīja uh, Zviedrija un uh, Lielbritānija ir Eiropas valstis, bet arī Āfrikas valstis, kā uh, Liberija un citas valsts arī izveidojuši šādus plānus. Manuprāt, ir jāpieprasa, lai visas valstis izveidot šādus ieviešanas plānus, arī mana valsts Vācija, uh, arī manai valstī ir jāizstrāda šāds ieviešanas plāns. Runājot par sieviešu uh, Uh, lēmēja tiesībām starptautiskajā līmenī, manuprāt, šis tiešība, tiesības kļuvušas plašākas. Tagad ir ANO īpašais pārstāvis pret seksuālo vardarbību, kā arī īpašais pārstāvis pret, par dzimumu līdztiesību, bet ir jādomā arī par turpmākiem pasākumiem. Ir ļoti svarīgi atbalstīt tās sievietes un meitenes, kas kļuva par upuriem seksuālajai vardarbībai, un tad vēl jānodrošina atbalsts uh, tajā brīdī, kad uh, tiek nodrošināta krimināla vajāšana tiem, kas ir pastrādājuši šādus noziegumus. Kā Eštons kundzes pārstāvis teica, ka tagad uh, 200 miljoni eiro tiks nodrošināti, lai atbalstītu rezolūcijas ieviešanas pasākumus. Šeit vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, lai iesaistītu šeit arī NVO, kas strādā par sieviešu tiesībām, lai nauda tiktu sadalīta prātīgāk. Tagad lūdzu Eva Brits Svensone, GONGL grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Sievietes un bērni kļūst par upuriem kara situācijās. Pret bērniem un sievietēm tiek vērsta vardarbībā, un tas tiek izmantots kā papildu ierocis sievietes parasti tiek uzskatīts par upuriem, un sievietes, protams, arī ir upuri, bet būtiski ir pateikt, ka sievietēm ir jābūt arī redzamām, ne tikai kā upuriem, bet arī kā instrumentam, ar ko var izvairīties no kara un vardarbības. Un vēl ir ļoti svarīgi, ka sievietes ir tas spēks, kas var veicināt mieru un drošību pēc bruņotā konflikta. Neskatoties uz to, ka nu jau desmit gadi ir pagājuši kopš ANO drošības padomas rezolūcijas pieņemšanas, sievietes joprojām tiek uzskatītas tieši par vārdarbības upuriem, bet savukārt runājot par ilgspējīga miera un demokrātijas nodrošināšanu, šeit sievietes nav tik ļoti redzamas. Mēs visi apzināmies, ka sievietēm ir ārkārtīgi svarīga loma tieši miera nodrošināšanā, un tas nozīmē savukārt, ka sievietēm jāpiedalās lemšanas procesā. Man, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tieši miera uzturēšanas procesā sievietes būtu redzamākas. Un jāņem vērā šīs aspekts tad, kad mēs sniedzam atbalstu atjaunošanai. Liels paldies! Svensons kundzei! Un tagad lūdzu Jaroslavs Paška, EFD grupas vārdā. Pusotru minūti. Vážený pán komisār, rezolūcija číslo 1325 bezpečnosti. Paldies, priekšsēdētāji. Rezolūcija 1325, ko uh, publicēja ANO drošības padome par sievietēm mieru un drošību. Šis ir ļoti svarīgs dokuments, kas ļauj visām valstīm, arī trešajām valstīm nodrošināt pienācīgu respektu un atbalstu sievietēm. Šajā rezolūcijā ir runāts par ļoti svarīgiem aspektiem, kas ir saistīti ar kara situāciju, ar konfliktu situāciju. Sievietes bieži vien šajā situācijā kļūst par seksuālās vardarbības upuriem. Civilizētajās valstīs parasti tiek atzīta, atzītas, uh, uh, atzīta atbildība, kas izriet no šīs rezolūcijas un tiek piedāvāti dažādi pasākumi, kas ļautu rezolūciju arī īstenot dzīvē. Ir ļoti svarīgi pateikt, ka sieviešu tiesības ir jāievieš pilnībā, respektīvi arī jaunatīstības valstīs, Āzijas valstīs, Centrālāfrikas valstīs, jo tur militārie režīmi bieži vien panāk stāvu, protams, balstoties uz pavisam citām vērtībām nekā tādām vērtībām, kas valda mūsu valstīs. Es domāju, ka pirmām kārtām ir jārunā tieši par šādām valstīm, kas balstās uz pavisam citiem pasākumiem, pavisam citām vērtībām. Mums Eiropas Savienība ir jānāk klājā ar tādiem pasākumiem tā, lai mēs varētu izdarīt stingrāku spiedienu uz tiem režīmiem, kas neatbalsta uh, savu iedzīvotāju pamatiesības. Liels paldies Paška kungam un tagad lūdzu pie partijām nepiedarošo vārda Morvai kundze. Köszönöm szépen! Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, es domāju, visiem ir viegli atbilde uz jautājumu, kas tad ir šīs lielās grupas, kuriem ir tiek ļauts eh, izmantot tikai nelielu lomu, kad ir runa par politiskiem vai finanšu lēmumiem. Taču šie cilvēki lielā mērā ir tieši tie, kuri cietīs, tad, ja, tiks, eh, tad, ja būs kaut kādas nepatīkamas situācijas, un te es runāju par sievietēm, piemēram, kara situācijas. Tieši sievietes ir tās, kurām jārūpējas par savas ģimenes uzturēšanu kara apstākļos. Viņas e, kopā ar saviem bērniem visvairāk cieši arī nabadzības dēļ. Un šī iemesla dēļ mums ir jo īpaši jāpievērš viņām uzmanība. Ja mēs paraugāmies uz e, rezolūcijas saturu, satur, tas skaidrs, ka sievietēm ir jāpiešķir lielāka loma lēmumu pieņemšanas procesos, jo tie atstāja lielu ietekmi uz viņām. Paraugā, paraugieties, piemēram, uz Gazas konfliktu. Sievietēm ir jārūpējas par ievainotajiem, kas ir eh, cietuši no Izraels brutālās rīcības. Un eh, tieši sievietēm ir jā, jāaprūpē šie cilvēki, kam ir eh, traumas uz visu mūžu. Un tiek taču bombardētas skolas, ceļi, mājas. Arī par to ir jādomā, kad mēs uh, ņemam vērā, ka sievietes tieši bruņoties konfliktos. Paldies, Morvai kundze. Tagad uh, mēs turpināsim ar runātājiem, kas runās savu, savā pašā vārdā. Žuvēn kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Konflikta zonās vardarbība pret sievietēm ir apzināta taktika. Izvarošana ir masveida, izplatīta, regulārā un plānota praksē. Tas ir kara ierocis. Un mums ir šāda vardarbība jānosoda. Vēl vairāk papildus nosodījumam ar deklarācijām nav pietiekami. Mums ir jāatrod veidi, kā rīkoties. Un tāpēc, darbie kolēģi, es aicinu pārdomāt par trim darbības virzieniem. Pirmais. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka ikvienā konflikta situācijā, kur iesaistās Eiropas Savienība, ir jāveicina vietējos sieviešu organizāciju darbību. E, tie taisiskuma un pamata brīvību principu ievērošana var tikt stiprināti, ja mēs sniedzam atbalstu sievietēm un, ja visur, kur mēs respektējam vienlīdzības, brālības un tiesiskuma principus, kas ir Eiropas Savienības principi, būs iespēja gūt panākums. Otrais veids, kā mums Eiropiešiem jāpiedalās. Um, atbalstot attīstības uh, un atjaunošanas valstis. Mums ir jāpieprasa no vietējām valdībām, lai tiek noteiktas kvotas uh, lēmumu pieņemšanas līmenīs, piemēram, šeit domāju par Palestīnas pašpārvaldi, kur mēs finansējam praktiski simtprocentīgi, un ja mēs pieprasīsim sieviešu kvotas politiskās atbildības posteņos, tad situācija vidējos austrumos varētu tikai uzlaboties. Un trešais pārdomu virziens visur, kur mēs iesaistāmies ar policijas, militāriem vai civiliem līdzekļiem, mums ir e, protams, ņemot vērā situāciju, jāpievērš eh, lielāku uzmanību sieviešu daudzumam mūsu pašu operatīvajos spēkos, lai mēs varētu dar, rīkoties efektīvi un arī to daudz labāk uzsvert vietējie iedzīvotāji, ja mēs daudz ticam apliecinājumiem. Paldies, Žuvenkungs. Nākošais eh, Tarabella runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Nu, ir pagājuši desmit gadi, kopš eh, ANO drošības eh, padome pieņēmusi šo rezolūciju numur 1325, kas norāda īpašo sieviešu eh, stāvokli konfliktu zonās. Neraugoties uz to, vēl aizvien tūkstošiem sieviešu cieši no vardarbības un izvarošanas tādās valstīs kā Kongo in, un citur konfliktu zonās. Notiek, notiek vardarbības akti un turpin notikt. Uh, Un es domāju, ka mums pietrūkst politisko un finansējumu ambīciju, un arī attiecīgi finansējumu. Es gribu norādīt to, ka jā, attiecīgi jāveido Eiropas Savienības personāls darbībais vietām. Un vai jūs tomēr varētu runāt lēnāk, kas saka priekšsēdētāji, lai tulk var izsekot? Vāru saka runātājs. Mums visiem ir jāsaprot ka dzimuma eh, jautājumu ņemšana vērā uzlabo situāciju nozarē. Mums ir jāsoda vardarbības aktu autori, un mums ir jāpalielina finanšu resursi Eiropas institūcijās dzimumu, darbam ar dzimumu jautājumiem, kā arī ir jāizmēri Eiropas Savienības veiktie pasākumi. Es gribu atsaukties tagad uz Šastelkungs sacīto konkrēti par labas prakses apmaiņu, par dalību task force, par nacionālajām programmām programmām, un, kas ir izveidotas desmit valstīs, un es ceru, ka 17 atlikušās tās drīz izveidos. Kā arī eh, vēlos, lai ārējās darbības eh, dienests iekļautu eh, vienlīdzīgu sieviešu vīriešu iesaistīšanos darbībās konkrēt uz vietas, un mums ir jāizceļ sieviešu loma pēc konfliktu zonās, lai varētu it īpaši īpaši veidot labu sadarbību starp iedzīvotājiem un mūsu eh, pārstāvjiem. Nākošais runātājs Figueiredo. Priekšstādātāja kungs, ļoti svarīgi uzsvērt to, kā karš ietekmē sievietes un bērnus. Un šis ir ļoti kritisks brīdis, jo eh, konkrēti tagad jau vai arī karš Afganistānā ir nopietni konflikti okupētajās Palestīnas teritorijās. Un tas attiec, piemēram, arī uz rietumu Sahāras teritorijām. Un eh, neoliberāļu valdības eh, izvērstie pasākumi tikai pasliktina situāciju. Iepriekš eh, pagājušajā ceturtdienā Lisabonas ielās bija miermīlīga demonstrācija, kuras alkas bija eh, jā, mieram, nē, NATO, jo ir tūkstošiem cilvēku, simtiem tūkstošu cilvēku dem, piedalījās šajās demonstrācijās, kas uh, vēlējās, uh, lai tiktu rasti citi risinājumi, ne tikai NATO, lai uzlabotu uh, cilvēku tiesības. Rīt būs vispārējais streiks Portugāla un atkal simtiem tūkstoši cilvēku izies Lisabonas ielās, lai demonstrētu pret neoliberāļu politiku kas ir nelabvēlīgs visiem, jo īpaši sievietēm, un tāpēc eh, viņi aicina uz citu politiku, uz politiku, kas eh, uzlabot sociālo situāciju. Paldies! Paldies! Uz divām minūtēm Kukankungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, vēlos runāt par rezolūciju 1325. Šis rezolūcijas svarīgums ir neapšaubāms, tā ir ārkārtīgi svarīga vispārējai miera politikai. Šajā gadījumā ANO ir atzinusi sieviešu lomu konfliktu profilaksē un miera nodrošināšanā. Pēdējos gados diezgan daudz ir investēts, lai šis mērķis tiktu sasniegts. Neskatoties uz to, arī sievietes ļoti nopietni cieši no vardarbības, sieviešu, sievietes cieši no seksuālās vardarbības konfliktos un pat sistēmātiski seksuālā vardarbība tiek izmantot kā ierocis karā gan uh, Uh, bruņotu konfliktu laikā, gan arī vēlāk. Es nepieminēšu nevienu konkrētu skaitli, bet visi taču zina, ka gan Kongo, Ruandā, Liberijā, Darfūrā, Sierraleonē un Bosnijā šāda veida vārdarbība bija ļoti izplatīta. Man pašam bija iespēja tikties ar daudzām sievietēm, kas cieta no vārdarbības bijušajā Dienvidslāvijā kara laikā, un tik tiešām uh, Tas bija ļoti traģiski. Šīs sievietes tika spīdzinātas, izvarotas, un arī pēc bruņotā konflikta bija ļoti grūti pēc tam atjaunot normālo dzīvi. Un interesanti, ka arī pēc tam, kad oficiāli karš jau bija galā, sievietes joprojām cieta no vardarbības. Tieši tādēļ, kad mēs runājam par sieviešu lomu miera uzturēšanā, tad uh, ir jāatzīst, ka šis mērķis ir absolūti atbalstāms. Tieši tas arī ir teikts rezolūcijā, ka sievietēm ir izšķiroša loma miera un drošības nodrošināšanā. Esmu pārliecināts, ka mums ir iespēja izbeigt uh, vardarbību pret sievietēm. Ja mums ir politiskā grība, tad to mēs varam panākt. Tagad es varu teikt, ka arī Baronese Eštone, kas ir mūsu pārstāve ārlietās, uh, viņa var arī šajā gadījumā nodrošināt to, lai Eiropas Savienībai būtu plašāka loma šīs rezolūcijas īstenošanā. Lielas paldies Kokāna kungām un tagad lūdzu Lozingas kundzei, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Sievietes un vīrieši joprojām neproporcionāli, joprojām neproporcionāli cieši no kariem. Nevar uzskatīt, ka sievietes ir uh, pamatoti, tiek pamatot spīdzināts vai izvarotas. Piemēram, Kongo mēs varējām redzēt, ka situācija nekadā gadījumā nebija pozitīva. Mums ir jāpasaka, ka taisn otrādi ir tieši pretējais, ne situācijas uzlabošana, bet pasliktināšana. Tagad Afganistānā tieši kara dēļ sieviešu situācija ir stipri pasliktinājusies. Eh, rezolūcijā 1325 ir runāts tieši par to, ka ir jāizvairās no konfliktiem, ka ir jānāk ar civiliem pasākumiem un tad jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Sanāk tā, ka rezolūcija noklusē to, ka sievietes cieši arvien plašāk un arvien plašāk arī piedalās karā. Manuprāt, Eiropas Savienība ir jānāk klajā ar dažādiem veidiem pasākumiem, lai noteikti panāktu to, lai bērni nepiedalās bruņotais konfliktos un lai nekādā gadījumā nebūtu seksuālā vardarbība kara laikā. Lielas paldies Leuzingas kundzei, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Četri kolēģi pieteicās runāt, Östre kundze. Lielas paldies priekšsēdētājas kundze. Mēs jau dzirdējām uh, atsauksmi uz uh, ANO drošības, drošības padoms rezolūciju un uz uh, uh, speciālo plānu un vēl visādi citi lēmumi, taču vēl ar vienu sievietes visvairāk cieši bruņoties konfliktos. Viņas ir upuri, kurām nav iespēja pieņemt lēmumu, kas notiek viņu valstī. Viņām būtu jānodrošina lielāka iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā. Ja augstākos amatos būtu vairāk sieviešu, kas pieņem politisku politiskus lēmumus viņu valstīs un arī varētu pieņemt ekonomisku lēmumus, tad es esmu pārliecināta vairāk būtu miera un drošības pasaulē. Un tad mēs varētu arī piedzīvot lielāku attīstību šajās valstīs, labāks dzīves apstākļus. Tāpēc eh, lēmumu pieņemšanas amatos ir jābūt eh, vairākām sievietēm visos sabiedrības līmeņos. Vēlreiz gribu uzsvērt, sievietēm ir jābūt iespējai piedalīties miera uzturēšanas un izveids procesā. Un eh, šos procesus nedrīkst vadīt tikai vīrieši. Lielas paldies, Srēlas kundze, par Vanovs kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs skundz, kad mēs runājam par sievietēm konflikt zonās, tad jāņem vērā arī tas, ka par spīti labajiem signāliem un centieniem Margarita Valstrom sarunās ar ANO ģenerāls sekretāru par uh, sievietēm konfliktu zonās secināja, ka vēl ar vienu sievietēm trūkst uh, lēmumu pieņemšanas uh, lomas un šai ziņā būtu jādara vairāk. Apvienoto nāciju un ES dalībvalstu valdībām ir jādara vairāk, Uh, lai nodrošinātu sieviešu uh, stāvokļu uzlabošanos uh, tu, tūkstošgads attīstības mērķu kontekstā. Sievietēm būtu jāpiešķir lielāka loma miera izveidēji. Sievietes var izdarīt, var īstenot nopietnu lomu, ja tās te, nopietnu misiju, ja tās tiek atbalstīts. Un vēl es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienībai ir nozīmīga loma uh, lai veicinātu šo mērķu attīstību. Mums ir kopīgiem spēkiem politiskos lēmumos ir jās, jāsakmē sieviešu attīstība, sieviešu lomas uzlabošanās um, konflikts situācijās. Paldies! Uh, um, uh... Nākošais runātāja Doša Kundze lūdzu. Es gribētu paust savu atbalstu rezolūcijai numur 1325. Uh, es gribētu vērst uzmanību uz situāciju Ziemeļīrijā. Uh, ir nozara, kurās sievietes ir īpaši aktīvas. Uh, Eh, Šankal mm, mm, apvidus Belfāstā nu jau 30 gadus ir eh, cieš no īru republikāņu vārdarbīgās rīcības. Un ar vien tādas grupas kā sieviešu centrs ir eh, izpildījuši šo, šo kohezīvo lomu, lai veicinātu mieru. Viņas ir vienkārši sievietes, kas kļūst par eh, paraugu citām valstīm un kopienām, kurām jāsaskars ar terorismu un vardarbību. Šodien ir arī sieviešu darbības tīkls. Viņas ir iesaistītas kopienas attiecībās Ziemeļīrijā. īrijā Taču vēl ar vienu ir eh, neizmantots iespējas eh, profesionālās izglītības jomā. Tās, ir, eh, tās vēl nav izmantotas. Liels paldies! Nākošā runātāja lūdzu uz minūti. Paldies! priekšstādātājs kundze. Es ceru, ka šodienas debates nebūs vienkārši rezolūcijas 1325 eh, gada dienas svinēšana. Es ceru, ka tās būs jaunas pieejas sākums. Jo situācija vēl ir vien tāda pati, kāda tā bija pirms desmit gadiem, kad tika pieņemta šī rezolūcija. Es domāju, šādi politiski paziņojumi nav pietiekami. Protams, tie runā par konkrēto situāciju, taču mums ir jārīkojas. Uh, pašreizējā Eiropas Savienības drošības politikas kontekstā mums būtu jāizveido pirmais rīcības kodeks konflikta situācijās un pēckonflikta situācijās. Ir Ženēvas eh, konvencijā paredzēts, kā ir jārīkojas eh, vardarbību, vardarbīgu konfliktu situācija. Es domāju, ka līdzīgi noteikumi būtu jāpieņem arī Eiropas Savienībā, lai uh, novērstu šāda, šāda veida problēmas. Ne. Mums e, šādi rīcības plāni būtu jāatbalsta arī ar līdzekļiem. Liels paldies, Zaborskas kundze. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tagad mēs atzīmējam 1325. ANO drošības padomas rezolūcijas desmito gada dienu. Šī rezolūcija ir par sievietēm, mieru un drošību, un šeit man ir jāpauž bāžas, ka varbūt mēs nepietiekami daudz strādājam pie tā, lai rezolūcijas, kas tika pieņemtas, ka šīs rezolūcijas reāli arī kaut ko panākt. Es teiktu, ka situācija uzlabojas ļoti lēni. Uh, jo sievietes netiek pietiekami integrētas sabiedrībā, un ļoti svarīgi integrēt sievietes neatkarībā no sieviešu izcelsmes valsts. Sievietes rūpējas par ģimeni, sievietes rūpējas par bērniem, un ir ļoti svarīgi, lai sievietes dzīvot savu dzīvi bez pazemojumiem. Un, ja ir karš kādā valstī, tad parasti tieši sievietes ir visvairāk pazemotas ir jāņem vērā, ka sievietes lielākoties cieši arī savā ģimenē un savā valstī, un tad mēs nevaram runāt par mieru. Paldies, Zaborskas kundze. Nu tad esam uzklausījuši visus, kas gribēja izteikties, un tagad lūdzu Šafstēl kungs, Eštons kundzes pārstāvis. Uh, Prieksēdētāji, dargie kolēģi. Es. Uh, Ļoti daudzos punktos piekrīt parlamentam, kā es varu nepiekrist Žuvēna kunga, Tarbels kunga sacītēm par to veidu, kā Eiropas ārējās darbības dienestam ir jādod e, īpaša iespēja, lai varētu stiprināt Eiropas Savienības politiku sieviešu miera un drošības ziņā. Veidojot e, dienestus, ir jāatzīst tas, ka ir jānodrošina lielāka sieviešu pārstāvība visos līmeņos, taiskaitā personāla vidū un it īpaši visaugstākajā līmenī. Aštonas kundze ir veiklas pasākums šajā sakarā, piemēram, nosakot pirmo e, Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Rozalindu Mārsdenu e, eh, Sudānā. Septembrī viņa ir eh, iecēlusi 29 augstākos postiņas delegācijā, taisa skaitā 7 sievietes delegāciju vadītājs, kas ir. E, pieaugums par 50% sieviešu ziņā šajā līmenī, un tajā pašā laikā Eiropas Savienība pieliek ļoti lielus pūliņus, lai varētu stiprināt savas kapacitātes. Sieviešu mierības, eh, miera un drošības eh, jautājumu eh, ziņā, un arī šie pasākumi ir jāskata kopā ar konkrētām izglītošanas aktivitātēm, taiskaitā Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenti ietveros Eiropas Savienību atbalstā apvienotās nācijas, ieviešot rezolūciju pār eh, sievietēm, mieru un drošību eh, reģionos, kas ir īpaši sarežģīti tādi kā Pakistāna, Afganistāna, Armēna, Azerbeidžana, Grūzija, eh, Fergāna ielēja. Taiskaitā ir jānorāda tas, ka tiek celt valsta atbildība globālā līmenī, jo Eiropas Savienība uzskata, ka eh, no tiem nācijiem ir jāveido darba grupa, lai izvērtētu panākto progresu, ieviešot rezolūciju 1325 un jānāk klajā ar ieteikumiem padomē, lai varētu risināt izaicinājumus un novērst trūkumus eh, šīs rezolūcijas ieviešanā. Tāpat arī ir Eiropas Savienība lūgus drošības padomēji eh, dubultot pūliņus cīņā pret nesodāmību mērtiecīgus eh, pasākumus, kas ir jāievieš un jāvērš pret eh, tiem, kas ir veikuši eh, smagus noziegumus pret sievietēm. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība turpinās strādāt pie pūliņiem šajā jomā. Paldies, paldies, ministra kungs! Eh, Dāmas un kungi, es saņēmu sešas rezolūcijas priekšlikumus no dažādām politiskajām grupām par šo jautājumu. Un diskusija ir pabeigta un balsosim rītdien.